dzirdējām, uzklausījām Brazīlijas prezidentu, kas viņam ir sakāms, un eh, Brazīlija visticamāk eh, izstāsies no šīs klimatiskās vienošanās, bet eh, tādā gadījumā mēs tad nevarēsim turpināt ar šo līgumu. Paldies! Nākošais Jungērius kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Trumps eh, vēlas eh, bloķēt eh, PTO, e, Boris Džonsons grib izstā, izstāties no Eiropas Savienības, Eiropa cieš, un tagad pēkšņi mums arī ir liela atbildība attiecībā uz šiem tirgiem un tirzniecību. Mums ir jānodrošina vidē draudzīgāka tirzniecība. Mums tas ir jāizmanto. Mums ir eh, jārīkojas un mums nākotnē ir nepieciešams strādāt pie tirzniecības eh, nolīgumiem, kas eh, pieprasa, lai Parīzes līgums tiktu īstenots un jāparedz attiecīgas sankcijas. Tas ir ļoti būtiski, jo tas viss ir jādara, lai stātos pretim Trumpam, Džonsonam un Bolsināru. Uh, klimata, tāpat arī stāties pretī klimata skeptiķiem, kas ir gatavi nodedzināt Amazonas mežus. Paldies! Un tālāk uh, Vaisa uh, kundze neredz viņu zālē. Dan erhält eh, das Wort die... Nu, viņas nav zālē, tādā gadījumā dodu vārdu pietikainens kundzei. Lūdzu, vienu minūtu. Un selvä, että meidän on tarkastelta. Paldies. Ir skaidrs, ka mums ir pavisam skaidri jāskatās gan uz tiem līgumiem, ko jau esam noslēguši, un arī nākotnes vienošanos. Tas cevišķi tas skar uh, brīvās tirzniecības nolīgumus starp Eiropas Savienību un Merkusoru. Tas nozīmē, ka mēs vairs nevaram tradicionāli rīkoties uh, vēsturiski. Tirzniecības nolīguma vairs nav tikai tirzniecības nolīgums, tas ir plašāks. Tur tiek iekļautas darbinieku tiesības, tur tiek iekļauti standarti attiecībā uz ražošanu, uz procesiem, bet arī veids, kā, piemēram, cilvēku labturība tiek ievērota, kādi pesticīdi tiek izmantoti vai ģenētiski modificētie organismi tiek izmantoti, kā, piemēram, dzīvnieku barību. Un nākotnē nebūs vienkārši tirzniecības nolīguma, kas ir tīri tirzniecības nolīguma. Paldies! Paldies! Un tagad aicinu Šodrovas kundze vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienījamie kolēģi, mēs runājām par Merkosur valstīm un vienošanos uh, ar Merkosur valstīm, un mēs runājam par valstīm, kurām ir atšķirīgi sociāli standarti. Un tad jautājums ir, kā mēs varēsim uh, Uh, zaļā kursa mērķus īstenot. Šajā nolīgumā ir arī tāda, tāds risks, ka tas ietekmēs ļoti negatīvi mūsu zemniekus. Tieši tā kā teicis komisārs, ka mūsu zemnieki varētu ciest. Ja tas tā tiešām būtu, tad, manuprāt, nebūtu pieņemams, kā uh, Bolsonaro rīkojās un kā viņš izposta Amazonas mežus. Manuprāt, Merkusur brīvās tirzniecības nolīgums būtu pieņemams, ja Bolsonaro kungs varētu garantēt ļoti konkrēts priekšlikums, ļoti konkrēts risinājums, un ka viņš cīnīsies pret Amazonas atmežošanu. Ja tas tā nebūs, ja nebūtu šādu garantiju no prezidenta puses, tad, manuprāt, nebūtu pareizi pieņemt šādu vienošanos starp Eiropas Savienību un Merkosoru. Tādā veidā mēs varēsim uzlabot arī situāciju klimata jomā. Un pēdējais runātais ir Fernandeša kungs, pusotra minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji! Merkusur eh, tirzniecības līgums nav vienkārši ekonomisks līgums. Eh, te ir runa par ilgspējīgas attīstības iespējām, eh, sociālajiem aspektiem, prasībām, apusējo raksturu, un tas ir pakts arī ekoloģiskā ziņā ar Eiropas Savienību. Tā ir iespēja, kuru mēs nevaram palaist garām. Eiropas Savienība un Merkusur valstis tādējādi apņemas īstenot Parīzes vienošanos. Uh, Merkusur uh, nolīgumā ir uh, sadaļa par ilgspējīgu attīstību un uh, meža resursu patērēšanu, tur ir par uzņēmumu sociālajām tiesībām un pienākumiem, un šis nolīgums dod lielāku spēku sociālajai sabiedrībai, kurai ir arvien lielāka noteikšana šajā jomā, tāpat laikā nodrošinot arī vietējo iedzīvotāju aizsardzība šajā līgumā ir atsauce arī uz piesardzības principu. Tas paredz augsts vidas prasības, lai varētu cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām. Jāatgādina, ka šī Merkusur vienošanās būs nu, tā kā likums, ko ratificēs Latvijas Amerikas valstis, un tās arī nevarēs zaudēt šo iespēju. Un Eh, šis priekšlikums ir pilnībā atbilstošs, vēlams un eh, ļaus mums roku rokā strādāt ar eh, jauno zaļo kursu. Paldies! Un tagad vārds Hogan kungam komisijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām eh, paldies 64 runātājiem, kas izteicās šajās debatēs. Eiropas zaļais kurs, protams, ir eh, tā jaunā lēca, caur kuru mēs skatīsimies uz tirzniecības politiku. Tāpat kā visiem citiem ekonomiskiem jautājumiem, un eh, mani ļoti nu, priecēja zaļo partijas komplementi Vanderlainas komisijai un zaļajam kursam, un es gribu zināt, kāpēc jūs nebalsojat par uh, Vanderlainas kundzes uh, komisiju, bet, nu, varbūt, ka tas ir kaut kāds cits stāsts vai cits aspekts šajā stāstā. Šķiet, ka jūs nekad neesat īsti apmierināti. Bet es uh, piekrītu Džanģēras kundzei, kas teica, ka šīs kurs ir iespēja Un eh, šodien, šobrīd mums nav nekāda vienošanās ar Merkusturu valstīm, lai rastu ceļu, kā šīs valstis varētu iesaistīt tādā, nu, daudzsološākā iespējā. Un eh, daudz jau kolēģi izteicās, nu, es tāpat arī nezinu nevienu citu mehānismu, kā vienīgi, nu, rakstīt vēstuli, runāt šeit parlamentā vai runāt kādā starptautiskā fórumā, bet es nezinu kādu citu mehānismu, caur kuru mums būtu kāda svīra, kāda ietekme, kā vienīgi tirzniecības līgums, un es pilnīgi noteikti uzskatu, ka šī ir iespēja šīs četras valsts iesaistīt procesā. Jā, es saprotu, ka daudzi eh, šeit, daudz deputāti nav izpētījuši, nav iepazinušies ar šo līgumu un aicinu to darīt. Gribu izteikt dažus eh, novērojumus. Ir nepareizi teikt, ka Eiropas Savienības un Merkusūra eh, līgums, par ko mēs vedām sarunas, ka tas ir atbildīgs par ugunsgrēkiem Amazonē. Un cilvēki izplata šādu vēstījumu šeit, dažādās formās, kas ir pilnīgs muļķības. Mēs ar Bolsonaro un viņa valdību esam runājuši par šo pienākumu eh, saglabāt eh, Amazonas mežus, bet mums ir jāuzdod jautājums, kāda mums ir eh, svira, kādi, kādas ietekmes iespējas ietekmēt prezidentu Bolsonaru un nodrošināt panākt, lai viņa valdība aizsargā šo brīnišķīgo nāzes, dabas resursu. Mums visiem ir šāds kopīgs mērķis. Šī vienošanās, protams, ir tāda, kas attiecas uz garu periodu, uz 20 gadiem, bet, eh, nu, jāsaka, mēs esam raduši tādu ļoti līdzsvarotu risinājumu. Un prezidents Bolsonaro, vedot vēlēšanu kampaņu salās vēlēšanās, eh, viņš teica, ka viņš negrib būt eh, par elementu Parīzes nolīgumā, bet uh, viņš ir mainījis savu nostāju un tagad pozitīvi vērtē Parīzes nolīgumu. Mēs redzēsim, kas notiks attiecībā uz līgumu ieviešanu. Bet gribu norādīt tiem, kas saka, ka nekāds progress nav panākts ilgspējības jomā. Šajā nolīgumā ir saistoša prasība, eh, ka Parīzes līgums ir eh, jāīsteno, un visas valsts to ir parakstījušas. Un eh, Brazīlija apņemas sekojošo sasniegt līdz 30. gadam Mm, tātad, lai pilnībā nebūtu nelegāla meža izciršana un lai kompensētas tiktu gāzu izmetas, kas izriet no uh, meža izciršanas. 12 miljoni hektāri meža tiks saglabāti dažādiem mērķiem, tiks ievērot Parīzes vienošanās un tiks stiprināta ilgspējīga dabīgo mežu saglabāšana, uzturēšana, lai nepieļaut nelegālas prakses. Tā ir apņemšanās 12 eh, miljonus eh, mežu, tātad ter, teritoriju apmežot, salīdzinot ar eh, pusmiljonu hektāru, kas šobrīd tiek apmežots. Un tātad, ja mums nebūs šī vienošanās, kā tad mēs panāksim, lai ir saistoši mērķi, uzdevumi? Un tas, manuprāt, ir progress. Asociatīvais līgums paredzējis arī ietvaru tādām normām, kā Vietējo iedzīvotāju kopienu aizsardzība, ilgspējīgās eh, meža produktu piegādes ķēdēs. Nepieciešama arī vidē draudzīgāka sociālajā produktā, ka nevar teikt, ka mēs esam neņēmuši vērā vietējos iedzīvotājus par sociālām tiesībām, kam pieskārās vairāk runātāji visas Merkosur valstis. Uh, ir ratificējušas uh, astoņas uh, ILO konvencijas, izņemot vienu, tad starptautiskās darba organizācijas konvencijas, izņemot vienu. Tā ka trīs uh, valsts ir ratificējušas visas, un vienai valstī vēl atliek dažas. Tā ka nevar teikt, ka nav nekāds sociālais progress attiecībā uz šo līgumu panākts. Tas ir nepareizi tālāk. Eiropas Savienība un Merkusūrs ir eh, veduši sarunas par darba standartiem, lai nodrošinātu, ka tirzniecības līguma nenotiktu sociālo un darba tiesību rēķina, bet tā vietā, lai tiktu veicināta mm, šo tiesību aizsardzība, vidas aizsardzība. Eiropas Savienības un Merkusūra nolīgums eh, paredz tādu labu darba kārtību, kurā ir runāts par efektīvām darba inspekcijām, nodrošinot darba drošības eh, aizsardzību darbā, nodrošināt regulārus pārtraukumus, atpūtas eh, stundas, eh, darba grafiks. Nu, tie ir tikai daži piemēri, kas netika piesaukt šajās debatēs par dažādiem līguma elementiem, un es eh, pašos pamatos uzskatu, ka vajag ļoti uzmanīgi iepazīties ar šo līgumu. Lauksaimniecības produkti, protams, ir tādi e mm, sensitīvi produkti, etanols, eh, cukurniedrs un citi. Gribu atgādināt, ka mums ir 276 tūkstoši tonu lielopu gaļas eh, tirzniecības, ko mēs veicam ar Merkusuru valstīm, un eh, šī kvota nav izpildīta, jo Eiropas Savienības standarti ir palielinājušies tik lielā mērā, ka Merkusuru valstis nav spējīgas šo standartus un šo normu izpildīt, un neviens produkts neienāk Eiropas Savienībā no Merkusuru valstīm īpaši attiecībā uz lauksaimniecību, ja nav veiktas simtprocentīgas pārbaudas. Un iemesls, kāpēc mums ir daudzi produkti, kas tiek atgriezt atpakaļ šīm valstīm, tas ir tāpēc, ka kontrolas darbojas. Simtprocentīgas kontrolas mēs veicam šobrīd, un tas, manuprāt, ir jāturpina netiks mazināta, pazemināta Eiropas Savienības standārta, un mēs uh, to aizstāvēsim. Tāpat geogrāfiskās norādes tā tiek aizsargātas, un te mēs runājam par kvalitatīviem produktiem dalību valstīs, Francijā, Itālijā un Spānijā ir daudz, un Portugālē šādu geogrāfiskās izcelsmes produktu. Es zinu, pazīstu manu labu draugu Voles kungu, viņu ļoti interesē sociālām vidas jautājumu, un es pozitīvi vērtēju viņa interesi šajos jautājumos, bet man ir prieks, ka es šavam labajam draugam Volis kungam varēju izskaidrot, cik liela soļa ir spērt uz priekšu sociālajā un darba tiesība aizsardzībā, kas jums ir ļoti būtisks jautājums un ceru, ka jūs to varēsiet pastāstīt saviem vēlētājiem tagad. Visbeidzot, priekšstādātājs kundze. Mums ir nepieciešams kaut kāds virs mehānisms, lai nodrošinātu, ka mm, vides sociālās un uh, darba dimensijas, lai mēs tās varētu izmantot eh, kā tādus stimulus. Un mm, Kolopula Natrī kundze jau arī uz to atsaucās. Nu, tad eh, juridiski piestrādājot pie šī līguma, noslēdzot to, tad domāsim, kā mēs varam vēl atrisināt dažus elementus, pieslīpēt to, un es rūpēšos, lai šī līguma interpretācija un skaidrojums tiktu jums nodots, lai mēs uzlabotu uh, iespējas, ka šis līgums tiks apstiprināts. Eh, parlamentam ir jādod eh, piekrišana šim līgumam, pirms tas vispār aiziet dalību valstīm. Tā, kas gribētu teikt, Eiropas Savienība 20 gadus ir centusies eh, vest sarunas ar draugiem Latīņa Amerikā, cenšoties veidot saiknes, kas daudzus gadus ir atstātas novārtā. Tagad mums ir iespēja teikt mūsu draugiem Dienvidu Amerikā, ka uh, viņi ir, nu, ka tagad. Uh, Mēs esam gatavi strādāt ar jums kopā ekonomiskos, sociālos un citos jautājumos. Paldies, e, komisāra kungs. Es e, pieņemu, ka jābūt iespējams zilās kartītes jautājums, e, tad Volas kungs to izmantot attiecībā uz komisiju, bet es domāju, ka mums tagad jādod vārds padomēji Tupurainens kundzei. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Nobeigumā vēlos pateikties par eh, šo debati, kas bija tiešām laikā un eh, par vajadzīgu jautājumu, kas mūs visus skar. Paldies par jūsu komentāriem. Es ļoti rūpīgi uzklausīju par jūs, jūsu bāžas un noteikti nodošu visu informāciju padomē. Un, draugi, varu teikt, ka mēs visi esam vienas prātas, ka mums jādara viss, lai mēs varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām un uh, stāties pretī izaicinājumiem. Uh, Uh, vides jomā, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Eiropas komisijas piedāvātais zaļais kurs ir uh, labs risinājums, un mums visiem ir nepieciešams pie tā strādāt. Tā ir laba iniciatīva. Paldies uh, komisijai un komisaram Hoganam. Tirsniecība ļoti būtiska policijas sadaļa, un šeit ilgspējība ir svarīgs elements. Tā ir platformā, lai ar tirsniecības partneriem par klimata un vidas jautājumiem varētu risināt sarunas un nodrošināt vienošanos, un arī Merkusur ir jāredz šajā gaismā, lai mēs varētu veicināt pārmaiņas. Tā ir iespēja, lai veicinātu pārmaiņas, un tas jau nenotiks pats par sevi. Daži no jums ir runājuši par iespēju, vai mēs varētu uzsākt sarunas no jauna un panākt labāku vienošanos. Uh, Draugi, uzsākt sarunas no jauna, to ir vienkāršāk pateikt nekā izdarīt. Jā, šī brīža vienošanās, protams, nav ideāli, jo neviens nolīgums nevar būt tāds, bet šeit ir ekonomiski, politiski un ģeostrateģiski aspekti, kas ir daudz plašāk par Eiropas Savienības un Merkusur sadarbības kontekstu. Tā ir iespēja Eiropas Savienībai eksportēt savus standartus uz šo reģionu. Eiropas Savienība nevar viena pati uh, nodrošināt uh, mežu aizsardzību un klimata aizsardzību. Mums jāsadarbojas ar trešajām valstīm sadarbības garā un uzticēšanās garā, un tas nozīmē, ka arī tirzniecības nolīgumos uh, ir jāiekļāv visi šie aspekti, piemēram, ilgspējīgas attīstības sadaļa. Uh, Dā, draugi, es domāju, ka tirzniecība mums piedāvā patiesu sviru, un mums ir jābūt gataviem šo sviru izmantot. Un nobeigumā jāpasaka, ka tas nozīmē arī kompromisus. Paldies par šo ārkārtīgi svarīgu diskusiju. Paldies, ministres kundze, līdz ar to varam noslēgt šo diskusiju. Tālāk uh, sekos uh, komisijas priekšsādātājs vietnieka un savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Uiguru stāvokli Ķīnā, jeb China Cables. Jūs, uh, protams, izmantojot elektroniskās sistēmas, varat pieteikties, izteikties brīvā mikrofona procedūrā vai izmantot zilās kartītes jautājumu. Nogaidīsim līdz uh, visi ieradīsies savās vietās. Tas man dod iespēju sveikt mūsu klausītājus un apmeklētājus. Un es gribēju teikt, ka starp mums nav sienas, un it īpaši tad, ja uz ausīm ir austiņas, rodas vēlme ar kaimiņu parunāties tā skaļāk, bet mēs aicinātu jūs to darīt klusāk, jo tas zālē ir ļoti labi redzams. Uh, Bet mēs priecājamies par jūsu interesi. Tagad uh, visi ir ieņēmuši savas vietas, un es uh, došu vārdu augstiem pārstāvim. Priekšsādātāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Eiropas Savienība ļoti bieži ir runājusi par um, situāciju uh, Šenģiņā mēs esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas arī pēc ANO drošības padomjas sanāksmes decembrī un uh, oktobrī es esmu ticies arī ar Ķīnas ārlietu ministru Madridē. Mēs esam dziļi norūpējušies par uh, tā saukto politisko ieslodzīto nometņu pastāvēšanu Ķīnā, kas ir uh, skārusi vismaz miljonu cilvēku. Un mūs dara bažīgus arī ievērojamā cilvēku novērošana. Mēs saprotam, ka biometriskos datus un uh, sejas atpazīšanas tehnoloģija Šenģiņā tiek plaši izmantota, kas noved pie datu aizsardzības pārkāpumiem, bet uh, zinām, ka tiek noteikta arī kontrole un uh, izspiegošana reliģiskā kulta vietās, kā arī uiguru valodas lietošanas ierobežošana, aizbildinoties ar terorisma apkarošanu un radikalizācijas novēršanu. Tomēr mēs redzam, ka tas ir pretrunā ar valsts um, mērķi apkarot terorismu. Ķīnā pretterorisma līkumi tiek izmantoti, radot būtiskas bāžas par cilvēku eh, pazušanu un eh, tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas neiespējamību. Mēs eh, no ANO pārstāvjiem un ANO augstāk pārstāvi cilvēktiesību jautājumos esam dzirdējuši rekomendācijas Ķīnai, bet tās nav ņemtas vērā. Es esmu runājis ar Ķīnas iestādēm un um, ierēģiem par iespēju sarīkot um, faktu izzināšanas uh, misiju šajā reģionā, bet um, Ķīnā tikmēr turpinās uh, cilvēku ieslodzīšana šajās nometnēs ar mērķi viņus pāraudzināt. Mēs vēlamies runāt par notikumiem Šenģeņā, Ķīnas starptautisko saistību ietveros. E, es vārdā es turpināšu aicināt Ķīnu ievērot uh, savas uh, nacionālās un starptautiskās saistības, kā arī ievērot cilvēktiesības un pamatiesības. Uh, Priekšstādātāji, kundze, godājumie deputāti, paldies par jūsu uzmanību. Es ar nepacietību gaidu mūsu diskusiju. Tālāk es dodu vārdu Vizlers Limas kundzei ETP frakcijas vārdām. Priekšstādātājs kundze, ir pagājuši 20 gadi, kopš Ķīna parakstīja starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām. Uh, Tomēr starptautiskā sabiedrība joprojām gaida, ka Ķīna ratificēs šo faktu. Ja Ķīna panāktu progresu sociālajās tiesībās, ir panākusi mm, progresu sociālajās tiesībās, situācija ar cilvēktiesībām un politiskajām tiesībām ir pasliktinājusies. Mēs uh, redzam, kas notiek Šenģeņas provincē ar Uiguriem. Un pēc Ķīnas telegrammu publicēšanas redzam, ka tur notiek eh, sistemātiski un plaši cilvēktiesību pārkāpumiem. Mūsu reakcija nedrīkst aprobežoties tikai ar vārdiem, kaut arī tie ir svarīgi un bez tiem nevar iztikt. Mēs eh, šodien piešķīrām eh, Saharau balvu. Um, Ilhamam uh, Tohtī, un tas ir būtisks signāls par to, ka nedrīkst tikt uh, pieļauta diskriminācija balstoties uz nacionāliem un reliģiskiem uh, pamatiem. Šāda situācija 21. gadsimtā dižai nācijai nedara godu, un uh, daudzi gan pat uh, atba, salīdzina šo situāciju ar internātiem. Bet um, kas gan Ķīnai traucētu nosūtīt uh, starptautiskos pārstāvjus un žurnālistus uh, apmeklēt šo provinci? Mēs pieprasām Ķīnas valdībai atbrīvot personas, kas uh, ir pauduši prasības um, savai etniskajai grupai un uh, prasa tiesības uh, baudīt reliģisko brīvību. Nevienam uzņēmumam, nevienai sabiedrībai nedrīkstētu ļaut uh, baudīt uh, labumu no piespiedu darba, ko Ķīna piemēro šīm minoritātēm. Paldies! Lielas paldies! Nākamā runātāja ir kolēģe Pīrī, divas minūtes S un D grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, augsto pārstāvu Borela kungs. Es ļoti laipni sveicu jūs parlamentā un S&D vārdā jūsu pirmajā apmeklējuma reizē jūsu jaunā amatā kapacitātei. Ķīna ir bijusi viens no savienības svarīgākajiem partneriem un starptautiskās sabiedrības uh, viens no centrālajiem um, locekļiem, bet mēs nedrīkstam pieļaut cilvēktiesību pārstāvu pārkāpumus. Aptuveni miljons uiguru un kazahu bez apsūdzībām tiek turēti nometnēs, vienkārši balstoties uz to, ka viņi ir islāmticīgi. 2019. gadā mēs Tohtī kungam piešķīrām Saharovu balvu. Viņš ir vadošs intelektuālis un zinātnieks, kura vienīgais mērķis bija aģitēt eh, par mieru un aizstāvēt to gurtiesības. Viņam tika piešķirts eh, mūža ieslodzījums, tāpēc viņš nevarēja ierasties Strasbūrā, lai saņemtu bāvu, bet viņu šeit pārstāvēja viņa meita Džēvera. Un mēs uh, vēlamies aicināt uz uh, Ilhama Tohtī nekavējošu atbrīvošanu bez priekšnoteikumiem. Uh, Ķīna ir kļuvusi par masu uzraudzības centru reliģiskām, sociālām, etniskām minoritātēm tiek uzraudzīts katrs dzīves aspekts, un um, minoritātēm ir jāatsakās no savas etniskās un reliģiskās identitātes. Ķīna mēģina uh, aizbildināties ar izglītības robu likvidēšanu, bet mums ir pienākums aicināt Ķīnas valdību atbrīvot visus šobrīd aizturētos cilvēkus, neizvirzot eh, nekādas apsūdzības. Visām nometnēm ir jātiek slēgtām un cilvēktiesību pārkāpēji ir jāsauc pie atbildības. Mēs esam gatavi apstiprināt arī mērķtiecīgas eh, sankcijas pret uh, visiem vainīgajiem. Paldies tālāk, kolēģis Benjons, divas minūtes. Paldies priekšsādātāji vairāk nekā 20 gadus. Eiropas parlaments ir nepagurstoši strādājis, lai veicinātu dialogu ar Uiguriem un um, Ķīnu. 2014. gada septembrī Tohtī kungs tika pēc divu dienu tiesas um, notiesāts uz mūža ieslodzījumu, un es priecājos, ka šodien viņš saņēma Sakaro balvu, tomēr viņš nav vienīgais, kas cieš no Ķīnas valdības. Kolēģi ziņo, ka Ķīnas valdība ir izrādījusi bezprecedenta neiecietību uh, pret minoritātēm to etniskās un reliģiskās piedarības dēļ. Aptuveni miljons cilvēku tiek eh, turēti ieslodzījuma nometnēs, eh, piespiežot atteikties viņus no savas etniskās piedarības un reliģiskās identitātes un zvēre, zvērēt uzticību Ķīnas valdībai. Eiropas Savienībai ir jāpresa, lai Ķīnas valdība ievērotu šo cilvēku uh, pamatiesības un brīvības, un mums ir jānosaka sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ķīnas uh, valdībai ir nekavējoties jāpārtrauc nepamatotas aizturēšanas prakse un jāslēdz uh, visas uh, šīs nometnes. Mēs vēlamies, lai Ķīnas valdība nodrošinātu brīvu uh, piekļuvi Čenģeņas uh, provinces uh, nometnēm, jo mēs uh, nevaram vienkārši uz to noraudzīties stāvot malā un vērojot, kā tiek pārkāptas šo cilvēku tiesības. Es domāju, ka tas ir nopietnākais cilvēku tiesību pārkāpums, kas šobrīd notiek pasaulē. Un eh, mums uh, ir jāicina atbrīvot Ilhamu Tohtī, kā arī Ķīnas iestādēm uh, ir um, jāmaina sava attieksme pret cilvēktiesību ievērošanu. Paldies tālāk, uh, Bitikofera kungs, zaļo vārdā divas ar pus minūtes priekšsādātāja vietnieces kundze. Es gribēju pateikties Borelī kungam par nu, skaidriem vārdiem no ES puses. Ķīnas partijas attieksme pret uiguriem nekad nav bijusi liberāla, bet kopš 2014. gada ir uzņemts pilnīgi totalitārs kurs um, Sinzjaņas pro, provincē, kam nav paralēlu pasaulē šobrīd. Un pat uh, Ķīnas um, nopludinātās uh, telegrammas uh, satura pazīmes, ka valdošajā režīmā daži pret to iebilst. Un um, ņemot vērā Ķīnas starptautisko pozīciju, ir kauns, ka Ķīna tā rīkojas. Cīņa pret terorismu ir vajadzīga, bet to nevar izmantot, lai vērstos pret uh, cilvēkiem, kuri vēlas runāt. Uh, tādā valodā, kā viņi vēlas, un um, piekopt reliģiju, kādu viņi vēlas. Mēs uh, ticam, ka ir pienācis laiks izbeigt melot, uh, attaisnoties uh, un um, no, no, novirzīt uzmanību un slēgt šīs nometnes. Arī mums, kā Eiropiešiem, ir jābūt aktīviem un jāpievienojas kritikai, tāpēc šis parlaments aicina apturēt eh, tehnoloģiju transferu un eksportu uz Ķīnu, kas eh, ļauj nodrošināt kiberuzraudzību. Parlaments uzskata, ka piespiedu darbs eh, ieslodzījuma nometnēs nedrīkst kļūt par vērtību radīšanas ķēdes daļu, un e, šie produkti nedrīkst nonākt Eiropas tirgū. Tiem Eiropas tirgū ir jābūt aizliegtiem. Mēs aicinām Eiropas uzņēmumus novilkt skaidras sarkanās līnijas, jo viņi saskaras ar būtisku reputācijas risku, ja neizveido sistēmu cilvēktiesību ievērošanas pienaicīgai uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka viņi netiek iesaistīti šajās represijās. Mēs atbalstām arī cilvēktiesību sankciju mehānismu, kādu jūs apspriedāt ar ministriem ārlietu padomē, un tas ir nepieciešams steidzīgi. Un pēdējais, pēdējie vārdi <clears throat> par Ilhamu Tohti un Saharu Floriatu. Viņam ir aizliegts uh, satikt savu ģimeni, viņš nav redzējis uh, savu ģimeni divus gadus, un to pieļauj pat Ķīnas uh, likumi. Es domāju, ka mums ir jāuzstāj uz to, ka ģimenei ir jādara zināms, kur viņš ir izmitināts, un jāļauj viņu satikt. Paldies, ideja politiskās grupas vārdā kolēģi Manfrisko divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, augstais pārstāve, kolēģi. Pazīda ceļu, par kuru ir pārvietojusies liela daļa pasaules iedzīvotāju, Ķīna tagad raksta skaidri savus noteikumus. Uh, Un Uiguru teritorijas ir bijusi viena no galvenās uh, infrastruktūras uh, punktiem, uh, kas ir pamatā Ķīnas uh, ekonomikai, un tas ir labs alibi, lai apspiestu jebkādu vēlmi šiem cilvēkiem uz pasnoteikšanos. Tā tad jaunais zīda ceļš vai pa to ceļos treces, vai brīvība vai demokrātija. Tāpat gribētu norādīt komisāra kungs, ka uh, ir jāņem vērā globāls ģeopolitiskus faktors un ne tikai geogrāfiskus. Uh, Uiguru represiju stāsts uh, stāsta par pilsētām un valsti, kas ir uh, balstīta uz uh, totālu iedzīvotāju kontroli. Un uh, tā liek ciest uh, sievietēm un vīriešiem uh, šādas uh, izplešanās vārdā. Sejas atzīšanas mehānismi un arī emocionālā kontrola, tas viss ļauj veikt masu uzraudzību attiecībā uz 1,2 miljārdiem iedzīvotāju. Uh, ar Big Data Analytics Pekina no vienas puses uh, kontrolē teritoriju, kaitējot cilvēku tiesībām, un tāpat laikā viņiem ir milzīgas datu bāzes, kas var salikt kopā pilsoņu datus, uh, tad salīdzinot to ar centrālo sistēmu, kur uh, publisks un privāts dimensijas netiek nošķirtas. Tā ir nepieņemama situācija, un ņemot vērā uh, Eiropas eh, ticību vērtībā mēs nevaram aprobežoties tikai ar šīs situācijas eh, vērošanu, pirms eh, tas skars mūs visus. Paldies, tālāk vārds Fotīgas kundze ECR politiskās grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, godājumo augsto pārstāvi, jūs esat laipni sveikts parlamentā. Par spīti eksperimentiem ekonomikas jomā Ķīna joprojām ir komunistiska valsts, kas masīvi iebiedē lielas uh, savas sabiedrības uh, daļas. Kopš 2019. Uh, gada novembra tās augtās Ķīnas telegrammas um, nopludināšanas um, uh, Ir eh, skaidrs, ka Šķiņģiņas eh, reģionā notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Protams, ka aizturēšanas eh, notek, nometnes nav vietas, kur cilvēki strādā labprātīgi. Protams, ka pastāv ievērojama elektroniskā iedzīvotāju uzraudzīšanu, izmantojot visus elektroniskos līdzekļus. Un mēs no augstā pārstāvja prasām apņēmību Es aicinu prasīt nometņu slēgšanu, kā arī noteikt uh, mērķiecīgas sankcijas pret tiem, kas ir uh, pārkāpuši cilvēktiesības un turpina to darīt. Paldies tālāk uh, GUE frakcijas vārdā Vilenu Evaru Īses kundze. <clears throat> Priekšsādātāji, mēs esam ļoti nobežījušies par eh, ziņojumiem, eh, kuros tiek norādīts uz eh, cilvēktiesību pārkāpumiem Sīņģiņas reģionā, un tās augtos China cables būtu nepieciešams rūpīgi izvērtēt. Mūsu politiskā grupa vienmēr ir pret cilvēktiesību pārkāpumiem, lai kurā pasaules malā tie arī notiktu. Eiropas Savienība Eiropas Savienībai būtu jāsadarbojas ar starptautiskajām uh, struktūrām, jo um, ASV iebildes uh, Un eh, starptautiskais spiediens eh, vien nav pietiekams. Notiek eh, ļoti būtiskas ģeopolitiskās pārmaiņas, tirzniecības kāri, tāpēc ir ehm, jādomā par dialogu, mm, daudzpusējām attiecībām un cilvēktiesību ievērošanu. Mēs cilvēktiesību ievērošanu uzskatām par uh, ārkārtīgi būtisku, un uh, mums uh, ir jāatvainojas, ka mums līdz šim nav izdevies to panākt. Neviens cilvēks nav pelnījis šādu attieksmi. Mēs nevaram pieļaut uh, zilo kartīšu jautājumus, kad runā politisko grupu pārstāvi. Tālāk es došu vārdu pie politiskām grupām nepiedarošiem deputātiem, kolēģiem, kas tāldo. Uh,

Paldies priekšsādātāji, augstais pārstāvi, kolēģi. Iedomājoties eh, sabiedrību, kur mākslīgais intelekts izmanto automātiskus algoritmus un sejas eh, atpazīšanu, lai noteiktu, kuru vajag arestēt un nolikt eh, un um, ieslodzīt nometnē. Šie cilvēki nespēja kontaktēties brīvi ar ārpusi, viņi ir visu laiku uzlaudzībā, viņiem jāmācās ķīniešu valodu, viņiem veic pārapmācību, lai viņi būtu lojāli Ķīnas republikai republikai atbilstoši rezultātiem, eh, tad viņi eh, tiks novērtēti un tas noteiks viņu tālāko dzīvi. Tā ir drāma, kā filma, kurā kaut kas ir nogājis eh, greizi, kaut kas ir aizgājis nepareizā virzienā. Bet tas viss notiek šobrīd Ksinģianas reģionā, kur vairāk kā miljons uiguru cieš no indoktrinizācijas. Uh, Eh, viņu kultūru uzskata par kaitīgu, par bīstamu. Ķīnas režīms ir nepieciešamas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par šiem groteskiem pārkāpumiem. Ir jāpārskata eh, nosacījumi attiecībā uz duālo pielietojumu tehnoloģiju eksportam. Mēs uh, Mēs, eh, kā cilvēki, eh, mūsu spējas eh, tiek atzītas tad, tiks atzītas tad, ja mēs stāsimies pretī šai vardarbībai, kā Ilhams Tohti arī ir demonstrējis. Viņš maksā par to cenu, viņš ir ieslodzījumā, es pilnībā atbalstīju viņa kandidatūru un esmu priecīgs, ka viņš ir Saharo palvas laureāts šogad, jo tas ir uh, morāls pienākums eh, stāties eh, eh, ceļā un cīnīties pret šiem cilvēkiem un vēlu veiksmi arī viņa ļoti drosmīgajai meitai. Paldies, dārgie kolēģi, padomājiet arī par tulkiem, noturot nu, savas runas. Tagad došu vārdu Gālera kungam pusotra minūte. Jā, paldies priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Sākumā es gribēju pateikties. Uh, komisijas vicepriekšsādātājiem un augstiem pārstāvjiem Borela kungam par to, ko viņš nu pats sacīja, un arī par to, ka viņš bija šeit eh, klāt Saharova balvas pasniegšanas laikā. Tas ir eh, politisks signāls. Politisks signāls Pekinas virzienā ir arī tas, ka mēs diezgan reti piedzīvojam to, ka parlaments eh, piekrīt kritikai par situāciju Sinziņas uh, reģionā. Un patiesībā pārstāvot visu politisko spektru no pašiem kreisākajiem līdz pašiem labējākajiem. Uh, Mēs visi esam vienisprātis, eh, ka Ķīnai ir jāievēro pašai sava konstitūcija un uh, savi likumi. Arī ieslodzītajiem ir tiesības satikt savas ģimenes. Mēs aicinām Ķīnu ievērot uh, tās starp, starptautiskās tiesības un uh, ļaujiet ANO īpašajiem ziņotājiem apmeklēt šo valsti un uh, raudzīties. Uh, kas patiešām notiek šajās aizturēšanas nometnēs. Es nedomāju, ka Ķīnai ir vajadzīgs pret uh, kādu minoritāti šādā formā vērsties, jo uiguri neprasa neko, kas apdraud Ķīnas stabilitāti. Viņi prasa tikai to, kas uh, pienākas visām iedzīvotāju grupām, un tieši tāpēc viņi var baudīt pilnvērtīgu mūsu atbalstu. Paldies! <clears throat> Tālāk runās uh, Gebhardas kundze pusotra minūte. Priekšsādātājs kundze, Borela kungs, dargie kolēģi, jaunākās publicētās Ķīnas telegrammas mums parādīja, cik uh, draisti, draiski uh, Ķīna pārkāp savas uh, tiesības un um, mēģina iznīcināt uiguru identitāti. Tie ir visļaunākie cilvēktiesību pārkāpumi, ko mēs šajos laikos piedzīvojam. Borelo kungs, eh, no jums un no dalību valstīm es gaidu, ka jūs, eh, kā jūs to pat, eh, nu, pat jau izdarījāt, atradīsiet skaidrus vārdus, runājot ar Ķīnas valdību. Uh, Iestājieties par nekavējošu pāraudzināšanas nometņu slēgšanu un eh, to, ka uz reģionu tiek nosūtīti neatkarīgi eksperti, lai uh, atklātu šos pārkāpumus. Sieņdzeņas uh, ehm, varas uh, pārstāvjus mēs aicinām pārbaudīt eh, attiecībā uz to, cik lielā mērā viņi ir eh, bijuši iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos. Jā, Eiropā mēs ne, nevēlamies produktus, kas tiek ražoti mm, pāraudzināšanas nometnēs. Dargie kolēģi, man ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, vienmēr vienbalsīgi norādītu, ka cilvēktiesība ievērošana, tiesiskums, uh, ir um, neatņemami priekšnoteikumi attiecībām starp Ķīnas Tautas Republiku un Eiropas Savienību. Liels paldies! Uh, tālāk uh, kolēģa Intfeld, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji! Uh, sirsnīgi sveicu augsto pārstāvi. Es atcerot, atceros jūsu Uh, jūs citā amatā, priekšsādātāja krēslā. Uh, šīs gadījums būs liels uh, pārbaudījums ģeopolitiskā izteiksmē. Pagājušajā, mm, pirms kādu laika tika nopludināti mm, slepeni Ķīnas dokumenti, tur palīdzēja Uigur izcelsmes sieviete, un mēs redzam, kādus instrumentus izmanto totalitārais režīms, un mēs, mums jābrīdina pašiem sevi, ja šādi instrumenti pastāv, tad tie arī tiks izmantoti, bet mums tā kā vajadzētu būt uzmanīgākiem. Mēs pasniedzām pa Saharovu balvu šodien Ilhamam Tohtī. Tas bija kā politisks signāls par Eiropas nostāju, un diemžēl šī nav pirmā reize, ka mēs Saharovu balvu iedodam brīvības cīnītājiem Ķīnā. Tagad Eiropai ir jāprasa uigūru cilvēku atbrīvošanu šādās koncentrācijas nometnēs, jo tās tās ir. Uh, Jā, kolēģi te runājuši par ko darīt, bet mums ir jauns instruments, un tas ir Eiropas eh, Savienības Magnitska akts, kas tika apstiprināts pagājušajā eh, gadā padomē. Vai jūs nodrošināsiet, ka Eiropas Savienības Magnitska akts eh, kļūs par realitāti, un vai jūs arī nodrošināsiet, ka ar šo sarakstu tiks nobalsots vienbalsīgi, tā lai neviena valsts nevar veto uzlikt, un tā lai netiktu pieļaut cilvēktiesību pārkāpumu un konsultēsieties jūs ar parlamentu un NVO sastādot šo sarakstu. Un Borelkungs, vai Eiropas Savienība kļūs par jaunu ģeopolitisku eh, supervaru attiecībā uz cilvēktiesībām? Paldies, un tagad Grigorovs kundze uz vienu minūti. Mr. Borel. Borelkungs, mēs runājam par eh, nesen nopludinātiem dokumentiem, kas atklāja, ka Ķīnas vēstnieki, augstas stāvošas valdības personas ir eh, nu, mums acīs melojušas par masu genocīdu, ko piekop Ķīna vakar. Man eh, bija izdevība tikties ar Ilham Tohtī kunga meitu Jever, bet uh, Mēs nevarējām tikties ar pašu Ilham Tohtī, jo viņš ir eh, ieslēgts koncentrācijas nometnē, un mēs neesam dzirdējuši par to, kur viņš atrodas un kāda ir viņa situācija. Nu jau divus gadus. Eh, Jevra nav pret Ķīnu, es arī neesmu pret Ķīnu. Viņa vienkārši grib, lai viņas ģimene būtu droša un kopā. Uh, Tāpat laikā šis genocīds notiek, un mana valsts, eh, manā valstī Pēters Kilners, bagātākais cilvēks, ir manipulējis eh, Ķīnas imidžu Čehijā, lai tas izskatītos tāds eh, biznesam pievilcīgāks. Es atvainojos, ja es izteiktu šo runu Ķīnā, tad arī mana ģimene un es mēs būtu koncentrācijas nometnē. Kolēģi! Mēs, eh, Eiropieši, mums ir jābūt eh, spēkam stāties eh, pretim Ķīnas digitālajai diktatūrai. Sāksim ar mērtiecīgām ekonomiskām sankcijām, ar Borela aktu. Paldies! Un Korau kungs nākošais pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Tas viss ir nepieņemami, neskatoties uz nepārtrauktiem aicinājumiem no starptautiskās kopienas un to, ka nesen tika noplūduši dokumenti, tas pierāda, ka apkaunojoša darbība notiek Ksinģanas eh, reģionā, apspiežot uiguru cilvēkus, un Ķīnas valdība eh, parāda absolūtu vienaldzību pret cilvēktiesību pārkāpšanu. Tas ir ļoti satraucoši, ka tāda valsts kā Ķīna. Uh, kas arvien vairāk grib kļūt par uzticamu eh, starptautisku sadarbības partneri globālā kontekstā, ka tā demonstrē tik smagus pamatiesību pārkāpumus. Un, ja ar to, un, kā ar to nepietiktu, Ķīna turpina savas darbības, eh, vajājot uigurus un citas minoritātes ārpus savām valsts robežām. Eh, Tām ir jābūt par vielu pārdomām mums, un balva, ko mēs piešķirām, piešķirām profesoram Ilhamam Tohtī, tā ir balva, kas aiziet ne tikai viņam, bet katram uiguram, kas eh, cīnās pret šo vaiprātu. Mēs, ka, mums kā Eiropiešiem ir jā aizstāv uiguru minoritātes tiesības eh, Xinjianas reģionā, tāpat kā Tāpat arī visās no apvienoto nāciju valstīs eh, šīs iniciatīvas nedrīkst tikt atstāts atsevišķu dalību valstu rokās, bet ir jābūt kopīgiem centieniem, lai tas viss darbotos. So you have neliels uh, eh, sajukums uh, eh, par to, Eh, vai jums bija atvēlēta minūte 30 vai nē? Ceru, ka nepārtauc jūs par ātru. Un nākošais Makalister kungs uz minūti. Priekšādātā dāmas un kungi, uh, uz faktiem balstoti ziņojumi, ko esam saņēmuši par uiguru mm, ieslodzīšanu Xinjianas eh, reģionā, tas ir satraucoši. Daži punkti no manas puses. Šī arbitrārā aizturēšana bez jebkādas apsūdzības par krimināliem nodarījumiem. Uh, attiecībā uz uiguriem un citām musulmaņu kopienām, tas ir jāpārtauc momentā un aizturētās personas bez nosacījumiem ir jāatbrīvo. Otrām kārtām, varas iestādēm Pekinā ir jādod neierobežot piekļuvi starptautiskiem novērotājiem, ANO, augstiem komisāram un NVO, tātad, lai viņi varētu novērot cilvēktiesību ievērošanu Xinjianas reģionā. Un nelikumīgi aizturētie cilvēki ir jāatbrīvo Kopīgajā paziņojumā pēc 21. Eiropas Savienības Ķīnas sajūta Eiropas Savienība un Ķīna uzsvēra, ka visas cilvēktiesības ir universālas, nedalāmas, neatkarīgas un savstarpēji nesaistītas tā, ka nu ir Pekinai laiks to visu realizēt darbos. Un es pozitīvi vērtēju augstais pārstāvju jūs pozitīvos vārdus un noteikti balsošu par rezolūciju, it īpaši aicinājumu šajā rezolūcijā pēc mērķtiecīgām sankcijām. Paldies! Un tagad Santoš kungs uz vienu minūti. Kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ķīna turpina savu politiku sistemātiski apspiežot, atņemot eh, pilsoniskās eh, brīvības un brīvību. Eh, daudz cilvēki ir um, notiesāti uz nāvi un ir satraucoša situācija Xinjiangas reģionā un Tibetā. Eh, tas ir kultūras, kultūras eh, genocīds. Tie, kas ir atbildīgi par šo vardarbību pret uigūru kopienu, ir tie paši cilvēki, kas uh, Eh, Tibetā eh, veica šo miera ieviešanas procesu. Nu, tas ir ironiski, ka atkal kaut kas tāds notiek šodien. Tiek runāts par ideoloģisko pār eh, izglītošanu, spīdzināšanu, arbitrāru aizturēšanu, bet mēs runājam par cilvēkiem, cilvēciskām būtnēm. Tas ir nepieļaujami. Ir jāpieprasa nekavējoties atbrīvot Ilham Tohtī un visus pārējos cilvēktiesību aizstāvis un ir jāpārtrauc to produktu importu importu, kas eh, tiek, eh, tātad šīs preces tiek saražotas ar piespiedu darba spēku izmantošanu, nepieciešamas specifiskas sankcijas, lai stātos pretī Ķīnas eh, varas iestādēm un pārkāptu visus šos cilvēktiesību pārkāpumus. Paldies! Un tālāk Jučuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji Borel kungs. Šīs eh, debatas nav pret Ķīnu vai Ķīnas eh, valdību. Te ir runa par cilvēktiesību aizsardzību. Un šodien es gribētu eh, es izteiktu savu cieņu Ilhamam Tohtī, kas nu pats saņēma Saharau balvu. Viņš ir ekonomikas profesors, viņš ir Ķīnas uiguru minoritātes aizstāvis. Vairāk kā divas gadu desmitgadus viņš ir strādājis, lai veicinātu dialogu un lai saprastu un veidot labāku sapratni starp ķīniešu, Ķīnas iedzīvotājiem un uiguru kopienu. Viņš tika ieslodzīts 14. gadā, kopš tā, ga, ieslodzīts 2017. gadā. Viņš visu laiku ir ieslodzījumā, mēs prasam viņa atbrīvošanu un prasam, lai uiguru minoritāte tiktu atbrīvota visā Ķīnā. Paldies! Un tagad Fon Kramon Taubadel kundzei vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, augstās pārstāvis. Kad mēs dzirdam no Ķīnas tādas nopietnas reakcijas, tad varētu likties, jā, ka viņi ir ļoti stipri, bet pēc būtības tas parāda tieši pretēji, jo viņi ir ļoti vāji, jo viņi skaidri zina, tas, ko viņi dara pret saviem cilvēkiem, ir morāli nepareizi, masu uh, iznīcināšana un cilvēktiesību neievērošana ir vienkārši nepareiza. Viņi zina, ka viņi īsnībā pārkāpj paši savus likumus un, nu, protams, arī starptautiskos līgumus. Ķīna vairāk kārt ir teikusi, ka tā ir atbildīga pār aizsardzību, un Ķīnai ir pienākums aizsargāt savus pilsoņus, un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai viņi pieturās pie šiem noteikumiem un pie minimāliem standartiem. Mēs Eiropas Savienībā varam uh, darīt kaut ko eiguru labā tikai tad, ja mēs esam visi kopi, kopā un vienoti. Mums ir jāizdara spiediens uz Ķīnu, lai pārtrauktu to, ko viņi dara. Ja mums nav nepārtrauktas stratēģijas, tad mēs nevarēsim uzlabot Ķīnas iedzīvotāju uh, dzīvi. Bet ne jau tikai valdībām un politiķiem ir nepieciešams pieturēties pie uh, stratēģijas, ir arī uzņēmumiem jāseko šai stratēģijai. Šobrīd šie uzņēmumi uh, pelna miljonus Ķīnā un arī Činčang provincē. Ja stratēģija netiks ievērot, mēs neko nepanāksim. Un tagad aicinu Željānu Zofku. Viena minūte jums priekšsādātāja augstais pārstāvi. Uh, Neseno notikumu parāda, ka tad, kad cieš uh, minoritāte, tad eh, sekas tiek izjusts eh, biežāk vai ātrāk vai vēlāk. Šobrīd eh, ir krīze pasaules otrā pusē. Es ļoti pozitīvi vērtēju šīs debatas un pozitīvi vērtēju, ka parlaments atzīst, ka šie cilvēki uh, dzīvo smagos apstākļos, un paldies, ka Saharo balva ir pie, piešķirta Ilharam Toti, kas ir cīnies par uiguru tiesībām. Gribu norādīt uz tādu pieaugošu tendenci. Mēs debatējam par necilvēcīgu situāciju. Uh, musulmaņu minoritātei rīt mēs runāsim par kristiešu minoritāti šo vajāšanu Burkinā Faso. Pagājušā plenārsēdē Strasbūrā mēs runājam par netoleranci pret uh, katoļiem un protestantiem Alžīrijā. Uh, Eh, šeit parlamentā mēs atzīstam, ka eh, reliģija un ticības brīvība ir pamats tolerantai sabiedrībai, tāpēc gribu ierosināt, lai komisija un ārējās darbības dienests eh, iekļautu starp reliģiju dialogu koncepciju savajā komunikācijas stratēģijā, lai veicinātu mieru un samierināšanos, lai tas būtu arī ārējās politikas elements. Paldies! Paldies! Tagad Gluksmana kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji! Ja cilvēkam ir eh, bārda, viņu nosūta uz eh, nometni, ja viņš lasa Korānu, tad viņu nosūta uz nometni, tad uh, Nu, tas eh, tieši notiek ar uiguriem šobrīd, un eh, līdz šim nekas daudz nav teicis pateikts, bet mēs esam pārrāvuši šo klusumu, piešķirot balvu Vilhamam Tohtī, bet ar to nepietiek. Ir jāķerās no, ne tikai pie vārdiem, bet darbiem. Ir vajadzīgas sankcijas pret eh, Ķīnas vadoņiem, kas ir tieši iesaistīti tajā, kas šodien ir visšausmīgākā masu iznīcināšanas politika pasaulē. Ir nepieciešamas sankcijas pret uzņēmumiem, kas piedalās piedalās šajā koncentrācijas nometņu kampaņā un jānodrošina, lai Eiropas uzņēmumi darbotos ar lielu uzmanību, un it īpaši tekstila ražošanas uzņēmumi, un lai neizmantot nekādā veidā to, kas ir ražots, izmantojot absolūti nepieņemamu valsts politiku. Paldies! Un tagad Bernards Geta lūdzu arī viena minūte. Eh, viņus grib, var saukt kā gribat. Eh, eh, varētu viņus tā saukt par pārizglītošanas nometnēm, kā to saka Pekina, bet tās ir koncentrācijas nometnes, kurā dzīvo miljons uiguru, viens no deviņiem. Un ar to it kā vēl nepietiek. Mums ir jāatgādina Ķīnas vadītājiem, ka nav neviena vara bez atbildības. Pasaulē nepieciešama Ķīna, bet uh, nepieciešams panākt uh, kompromisu uh, cilvēcei vajadzētu paļauties uz Ķīnas vadītājiem, bet viņi nedrīkst aizmirst uh, cilvēku tiesības un uh, jāprasa, lai Ķīnas tūkstošgadīgā vēsture liktu saprast un uh, slēgt šīs nometnes, ļaujiet uh, elpot uiguriem un atbrīvojiet Ilham Tohtī. Paldies, un nākošais Lēgas kungs viena minūte. Thank you, Chair, Mr. Burrell. Paldies, priekšsēdētāji Borel kungs. Mēs zinām, ka mm, pret miljoniem cilvēku ir vērstas sankcijas viņu ticības dēļ, un mēs zinām, ka vecāki ir atrauti no bērniem, ģimenes ir sagrautas. Mēs zinām, ka autoritārais režīms ir aizturējis miljoniem cilvēku, ievietojis viņus uh, pārizglītošanas nometnēs, un uh, šīs nometnes atgādina tās šausmīgās nometnes, kādas kādreiz bija Eiropā, pavisam nesenā mūsu vēsturē. Mēs esam pārāk lēnu reaģējuši uz Ķīnas režīma šausminošiem nodarījumiem pret uiguru kopienu. Daug, draugi, kolēģi, tagad ir pienācis laiks uh, beigt uz pirksgaliem staigāt uh, apkārt Ķīnai un komunismu režīram Ilhamam Tohtī piešķirtā Saharova balva parāda, ka mēs vairāk nepieņemsim Ķīnas, Ķīnas pārkāpums pret uiguriem. Mēs rīt apstiprināsim rezolūciju, kas prasīs ekonomiskas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi pār uiguru masu ieslodzīšanu. Eh, bet eh, atbalsts uiguriem nevar beigties ar sankcijām, jo, ja mēs neaizsargāsim cilvēku tiesības un brīvības, lai kur tās ir apdraudētas, tas nozīmē, ka mēs atsakamies no tā visa, kas ir svarīgs Eiropas Savienībā. Neiesim šādu ceļu. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Nīna Gila uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Augstais pārstāvi! Eh, prieks jūs redzēt atkal šeit eh, parlamentā, jūsu jaunajā kapacitātē. Mēs saskaramies ar vienu no lielākajām cilvēktiesību.